ir tikai nevis viens zipsnis, bet daļa no lielākas kustības Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kolēģi, paldies par atbalstu. Paldies, Pauka kungs. Apsveicu jūs. Un rakstiskā deklarācija no 075010, kuru ir iesnieguši deputāti Vidāls Kvadrās, Sojulandē, Sondergārds un Stevensens un citi pār Ašakas nometni ir saņēmusi parakstus no vairāk nekā puses no Eiropas Savienības deputātiem. Tā attiecīgi saskaņā ar 123. reglamenta pantu iesniegta saņēmējiem. Stevenson kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kuri ir parakstījuši rakstisko deklarāciju 75 par Ašrafs nometni. E, tas ir ļoti spēcīgs veistījums Irākas lēmēja iestādēm e, pārtraukt necilvēcīgo aplēkumu, kas e, attiec uz 300, 3400 nevainīgiem iedzīvotājiem Ašafs eh, apmetnē, un esmu gandarīts par to, ka vairāk nekā puse deputāti ir parakstījuši šo das, rakstisko deklarāciju, tā tika, parakstu vākšana tika uzstāk tikai pirms mēneša, un uzvara ļoti eh, strauja. Paldies, Stevenson kungs, un tagad mēs pārējām pie uh, balsojuma. 2011. gada budžets, otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums